Tošais Ekonu komiteja saskuņā ar 231. reglamenta eh, pantu ir paziņojis par trīs likumdošanas tekstu pieņemšanu. Pēc 24 stundām eh, par šiem tekstiem balsosim, ja vismaz 30 deputāti pret to neprotestēs un ar protokoliem varēsiet, tātad ar, ar tekstiem varēsiet iepazīties eh, šīs sēdes protokolā. Tagad mēs uzklausīsim komisijas priekšsēdētāju.